noteikts rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir kopīgās debates par attīstībai paredzēto finansējumu. Lūdzu. Uh, the next item I said the joint debate concerning financing for development. Tātad nākamais darba kārtības punkts attīstībai paredzētais finansējums ir padoms un komisijas paziņojumi par ANO starptautisko konferenci par attīstībai paredzēto finansējumu un uh, Šlainas kundzes ziņojums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem jaunatīstības valstīs. Sāksim diskusijas dodot vārdu referentei. Šlaina kundze, lūdzu. Četras minūtes jums. Grazie, prezidente. Oggi finalmente la lotta sen... Paldies, priekšādājas kundze. Šī nežēlīgā cīņa starp eh, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos nodokļu maksāšanas ir ļoti aktuāla tēma eh, Eiropā. Tie ir globāli izaicinājumi, un lai gūtu virsroku, mums ir nepieciešami instrumenti globāliem risinājumiem. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur tiek gūta peļņa. Tas ir visnotaļ vienkārši. Pieņemot eh, lēmumus, kas veidos pasauli nākamajām paudzēm - ilgspējīga izaugsme, eh, klimats, Adisabebas konferences, ceturtā konference par attīstībai paredzēto finansējumu. Tie visi ir ambiciozi mērķi, bet tikai tad mēs to sasniegsim, ja būs pietiekams finansējums attīstībai un labāk tiks apgūti arī nacionālajie resursi cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no tās ir ļoti būtiska. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar skaitļiem, bet eh, šķiet, ka ir tūkstošiem miljārdu, kas aizplūst no jaunatīstības valstīm. Tas ir da, desmitreiz lielāks uh, cipars nekā palīdzība, kas tiek sniegta jaunatīstības valstīm. Paskatieties uz visiem šiem šķēršļiem, kas ir milzīgi. Uh, Jā, tie jau sagādā grūtības mums, bet uh, jāmtības valstīs tie ir tie nepārvarami. Un, ja mēs iesaistīsimies nodokļu konkurencē, tas nāks viņiem tikai par sliktu. Vai jūs varētu lūdzu runāt lēnāk, saka priekšādātāji, citādāk ir grūti tūkiem iztūkot visu jūs teikto. Mēs aicam komisiju izveidot patiesu attīstības plānu, kas palīdzētu jaunatīstības valstīm un izveidot stingrāku un taisnīgāku nodokļu sistēmu. Mums ir jāatbalsta jaunatīstības valstis ar tehnisko finansiālo palīdzību. Tā joprojām ir pārāk maza. Tā kā ir nepieciešams, lai jāno uh, nodokļu komiteja būtu tiešām pilnvarota un nodrošinātu arī jaunatīstību valstu iesaisti vienlīdzīgā līmenī jāatbalsta starptautiskās iniciatīvas, lai reformētu kopējo nodokļu sistēmu. Sistēmu, ko piedāvā SAU. Ir jādomā par to, kādas ir jaunatīstības valstu vajadzības. Ir nepieciešami divi instrumenti, ir nepieciešami ziņojumi no katras valsts atsevišķi, no daudzu nacionālajām, nacionālajiem uzņēmumiem, sevišķi iegūst no nu, nozarē, un tiem ir jābūt pieejamiem visās valstīs un visos uh, valsts uzņēmumos. Vai kāds uh, būtu gatavs balsi pret to, par ko mēs vienprātīgi vienojamies komitē, es ceru, ka nē, ir automātiski jāapmainās ar informāciju, pārējais periods ir nepieciešams valstīm, kas vēl nav pilnībā izstrādājuši nepieciešamās prasmes un spējas, lai apvienotu informāciju un to izplatītu. Mums ir jāzina, kam tieši piedara šie uzņēmumi, trasti un citi finansiāli veidojumi. Ir nepieciešams taisnīgs nodokļu resursu sadalījums starp resursu un izmantojumu valsti. ANO uzraudzībā ir jānodrošina godīgi pieeja. Ir jāizvērtē ietekme tam, ko mēs darām jaunatīstības valstīs jāpaskatās uz to, kā risināt nodokļu paradīžu jautājumu ar melno sarakstu un risinājumu, kāds vēlēs par to balsot atsevišķi. Man šķiet, ka mēs jau bijām viensprāts, cik nopietnas ir šis jautājums. Un noslēgumā ir jādomā arī par dzimumu jautājumiem visbiežāk izvairīšanās no notu maksāšanas un to nemaksāšanas skar visneaizsardākās sabiedrības daļas, eh, īpaši sievietes. Savas te paldies sekretariātam, manam birojam par sniegto atbalstu un es ceru, ka balsojums būs pozitīvs ar izteiktu vairākumu, lai mēs parlamentā varētu tiešām izvirzīties eh, priekšgalā cīņā pret šo globālo fenomenu kas rada tik daudz netaisnības un nevienlīdzības. Paldies! Padomas vārdā Šmita kungs lūdzu. Prezidents. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, jau gandrīz divus gadus mēs esam iesaistījušies sarunu procesā ar mērķi izveidot uh, partnerību pasaules mērogā, lai izskaustu nabadzību, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Šī partnerība vadīs uh, starptautisko sabiedrību tuvāko gadu laikā, un arī Eiropas Savienībai ir jāizmanto šī vēsturiskā iespēja Šī partnerība balstās uz vispārības kopīgas atbildības un savstarpējas atbildības principiem. Mums jāņem vērā katra spējas un jāiesaista dažādi spēlētāji šai procesā. Šī jaunā globālā partnerība veicinās cilvēku tiesību ievērošanu, vienlīdzību, nediskrimināciju, demokrātiskās institūcijas tiesiskumu un visiem būs iespēja aktīvi iesaistīties, domāt par vides ilgtspējību, ņemot vērā mūsu pasaules resursu ierobežotību. Dzimumu līdztiesību sieviešu un meiteņu tiesības arī ir svarīgi elementi šajā programmā un ir jāatbalsta visos līmeņos, ja tīpaši domāju, ka meiteņu izglītība ir ļoti būtisks attīstības faktors. Pēc Monterē un Dohas, kuros lika, likām pamatus eh, šai partnerībai, mums ir eh, jāpielāgojas eh, pārmaiņām pasauli. Adisapēbā nākam pirmdien sāksies konferences, kurā tiks izvērtēts līdz šim sasniegtais, lai uh, turpinātu Montere un uh, Doha uh, panākt tās vienošanās. Mums ir jāizmanto ja efektīvi visi pieejamie resursi, gan finanšu, gan citi resursi. Eiropas Savienībai un tām dalību valstīm ir jāturpina uh, pamat principu ievērošana, ka uh, dalību valstu līdzekļi ir uh, attī, ilgspējīgas attīstības uh, centrā un ir jāizmanto šie publiskie valsts līdzekļi pēc iespējas labākā veidā un jāfinansē jaunas partneru attiecības, ir jāpanāk līdzsvars starp ekonomisko, sociālo un vides dimensiju Uh, ilgtspējīgas attiestības kontekstā. Ir jāsaskaņo politika un skaidri jādefinē mūsu saistības un sasniedzamie rezultāti visiem spēlētājiem. Mēs uzskatām, ka konferences noslēguma dokumentam uh, ir jābūt pamatām, lai īstenotu programmu laika posmām pēc 2015. gada, kas tiks pieņemta šā gada septembrī Ņujorkā. Un tāpat domājot par pušu konferenci 21 par klimata pārmaiņām, kas notiks šā gada decembrī Parīze jo projām ir nepieciešams liels finansējums, gan uh, publiskais, gan privātais, gan uh, novatoriskais finansējums. Tāpat ir jāparedz arī nefinanciāli īstenošanas līdzekļi. Ir jārada attīstībai labvēlīga vide, jāstiprina institucionālās spējas, jāstimulē tirzniecība, investīcijas, jāveic ieguldījumi izglītībā, jāstimulē e, zinātnes un tehnoloģijas attīstība. Tāpat ir jāseko, kam šī partnerība tiek īstenots. Tie ir svarīgi uh, pēc 2015. gada programmas elementa jāīsteno gan nacionālā, reģionālā, gan globālā līmenī un jāīsteno gan uh, valdībām, gan uh, nevalstiskām organizācijām. Godātie deputāti, Eiropas Savienība un dalību valsts ir apņēmības pilni īstenot aktīvu konstruktīvu lomu visos procesos, kas uh, norisinās un uh, stimulē to konverģenci. 26. maijā tika pieņemta kopīga nostādne par attīstības politiku, apliecinot dalību valstu apņēmību eh, sasniegt mērķi, eh, piešķirt 0,6% no nacionālā kopa ieņēmuma novirzīšanas attīstības palīdzībai pēc 2015. gada, prioritāti piešķirot vismazāk attīstītajām valstīm. Un Eiropas Savienība un tās dalību valsts aktīvi piedalīsies starptautiskās uh, sarunās, lai uh, garantētu to uh, veiksmīgu norisi. Un visiem mums ir jādod savs ieguldījums, mēs esam apņēmības pilni, konstruktīvi sadarboties ar visiem partneriem un it īpaši ar Eiropas parlamentu, lai izstrādātu un pieņemtu programmai laika posmām pēc 2015. gada, kas būtu vērienīga, lai īstenotu pārveidojumus un uh, kas mums ir nepieciešama. Paldies! Ļoti nekam. Tagad došu vārdu komisijai Mimicas kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta locekļi. Ir tikai eh, viena nedēļa palikusi līdz eh, ANO attīstības finansējuma konferencē Adisā Babā, un liels paldies par iespēju apmainīties viedokļiem par šo tēmatu un arī ar, um, iepazīties ar saistīto um, parlamenta ziņojumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šī konference ir prioritāte Eiropas Savienībai. Mēs joprojām esam pilnībā ap, apņēmušies nodrošināt tās izdošanos, jo um, mm, īsnā panākums būs ļoti svarīgs pēc 2015. gada un pēc tam arī vēlāk būs Parīzes klimata konference. Jo īpaši esmu pateicīgs par aktīvo parlamenta iesaisti sagatavošanas procesā un arī rezolūcijā par attīstības finansējumu, kā arī globālo uh, Mm, pēc 2015. gada darba programmu, un es priecājos, ka seši no jums pievienosies Eiropas Savienības delegācijai, kas piedalīsies konferencē. Priekšstādātājs Junkers ir uzdevis augstajai pārstāvei, vicepriekšstādātājai Mogherini kundzei un man pārstāvēt Eiropas Savienību Adisabebā. Un kopā ar Nacionālo valdību pārstāvēm mēs parūpēsimies par to, lai Eiropas Savienība un tās dalība valstis turpinātu runāt vienā balsī šajos pēdējos izšķirošajos posmos. Es vēlētos izcelt eh, vispārējos principus un gaidas, kādas eh, pam, būs pamatā Eiropas pār, eh, pozīcijā. Vispirms ir jābūt pārmaiņām, mums ir jābūt ambicioziem un eh, mums jāatrod vienošanās gan piemērošanas, gan atbalsta, gan investīciju, gan vietējo resursu izmantošanu jomā. Tāpat arī ir eh, vides politikas, vide, vide atbilstīga jā jānodrošina. Mums ir jānodrošina arī svīruma mehānisms īstenošana un jāmaksimizē ietekmes. Otrakārt ir jāveicina vispārīga piemērošana. Mūsdienās gan ziemeļos, gan dienvidos ir mm, šī, šis dalījums ir mm, galā. Mums ir jāatrod jaunas partnerības šādam plašai programmai. Visām valstīm ir jā jādarbojas, jālīdzdarbojas un jāiesdod savus ieguldījumus arī pilsoniskai sabiedrībai. Un Eiropas Savienība ir gatava spēlēt savu pilnu lomu, ieg, sniedzot savu ieguldījumu ilgspējīgiem mērķiem un arī ar savu ārējo darbību. Līdz ar to šeit ir jābūt ļoti spēcīgai pārskata atbildībai. Mums vajadzīgi integrēts, pāredzams satvars lai varētu izsakot ne tikai mūsu finanšu apņēmībām, bet arī vispārējiem sasniegumiem un virzībai uz priekšu, lai sasniegtu ilgspējīgas attīstības mērķus. Mēs visi esam smagi strādājuši, lai būtu ambiciozs adisas rezultātu dokuments, tāds, kas eh, atbilstu mērķiem, uh, gaidām un arī tiktu ievēja, ievērot 26. māja e, padomas dokumenta e, teksts un izaicinājumi ir bijuši lieli un e, tas būs svarīgs iznākums arī Eiropas Savienībai, bet par dokumentu vēl nav vienošanās. Atšķirības joprojām saglabājas dažos tematos, to starp arī konkrēto mijiedarbību sasaistis starp Adises konferenci un pēc 2015. gada samitu un pārunas Ņujorkā joprojām turpinājās turpinās šajā pašā brīdī, un tās var turpināties arī Adisabebā. Eiropas Savienība ir labi sagatavojusies un ir gatava spēlēt konstruktīvu vadošo lomu pārunu procesā un vēl pēc tam. Tostarp arī ir uh, konkrēti uh, skaitļi. 58 miljārdi eiro oficiālās attīstības palīdzība. Uh, Mm, paredzēta, un tādējādi Eiropas Savienība ir pasaules lielākais donors. Mēs esam atkal apņēmušies sasniegt oficiālās attīstības mērķis 0,5% no nacionālā kopieņēmuma, un Mm, tajā arī ietvarot 2015. gada mm, šo programmu. Tāpat arī ambiciozu mm, atbalsts ir paredzēts mazāk attīstītām valstīm. Diemžēl šī apņemšanās netika atbalstīta no citiem jaunajiem donoriem, un viens sim, simts miljardu eiro ir šis aplēses, cik Eiropas Savienība varētu piešķirt, lai finansētu uh, fin, eh, infrastruktūras instrumentus eh, partneru valstīs līdz 2020. gadā un svīras eh, komponents paredzēt 8 miljārdus, līdz 8 miljārdiem eiro. Vairākās 16 miljārdu eiro būs paredzēti, lai risinātu vides un klimata pārmaiņu mērķus un tos sasniegtus. Un 35 miljārdi eiro ir aptuvens aplēsums par mm, eksportu projektiem uz mazāk attīstītiem valstīm ar mm, bez, bez nodokļu piemērošanas. Un, godātie locekļi, es vēlētos tagad pievērsties Eiropas parlamenta ziņojumam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un, un komisija pievienoja šai vispārīgai analīzē par šo visaptvarošo ziņojumu, apmainoties viedokļiem ar referenci Šlaiņas kundzi. Uh, vairāk kārtīgi saprotu, kāda nozīmība šiem tematiem ir parlamentā, un es eh, ļoti rūpīgi esmu arī ievērojis eh, to, ka vēlties atbalstīt attīstības valstis un mm, eh, izmantot arī vietējos resursus, uzlabot vietējo resursu izmantojumu var patiešām būtisku ieguldījumu sniegt ilgtspējīgam uh, ienākumu nodrošināšanai, arī administratīvo kapacitāšu uzlabošana nodokļu administrācijai un politiskā griba ir atslēgas elementi šajā jautājumā. Uh, Vietējo ienākumu mobilizācija un cīņa pret nelikumīgām finanšu plūsmām, izmainī, izvairīšanās no nodokļu maksāšanās un krāpšanās ir ļoti svarīgi temat šajās konferencēs un pārunas par Adisas rezultātu dokumentu ir bijušas sarežģītas šobrīd un pēdējais priekšlikums, kas ticis iesniegts, mūsuprāt, varētu tikt uzskatīts kā labs kompromiss un tas atspoguļo vairumu tēmatu un darbību, kas ir ietverts arī parlaments ziņojumā. Joprojām pastāv grūtības saistībā ar ANO eh, komiteju par mm, nodokļiem un šobrīd tiek uzlabot pārvaldības struktūra, ņemot vērā atbalstu, kāds ir attīstības valstīm, lai tās spēcīgāk varētu piedalīties um, nodokļu pārvaldības programmā. Um, tajā pašā laikā neradot kādu jaunu starpvaldību eh, struktūru. Mums vajadzētu koncentrēties uz eh, būtību, nevis pieņemt lēmumus par formātu šajā eh, procesa brīdī. Komisija ir apņēmusies nodrošināt to, lai attīstības valstis, kurām ir vēlme veikt reformas, tiktu atbalstīts šajā grūtajā ceļā, ka tā būtu daļa kā no globālas partnerības iniciatīvas. Un mēs šajā sakarā mm, Adis Ababas konferencē rīkosim paralēlu notikumu, lai izstrādātu dokumentu, kas būtu pamats turpmākajām diskusijām un lai vairāk iegūtu līdzekļu un tos tērētu labāk. Un mēs esam ļoti tuvu tam, lai sasniegtu ļoti svarīgu rezultātu. Bet šobrīd mēs nevaram to uzskatīt jau par sasniegumu. Bet Adisā mums būs lieliska iespēja pārdefinēt globālās attīstības sadarbību turpmākajiem gadiem pa padarīsim to iespējamu. Paldies komisāram un tagad no ekonu komitejas Baikungs. Jums vārds. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties kolēģei Elijai Šleinai par uh, paveikto darbu. Mēs visi zinām, ka nodokļu nemaksāšana, izvairīšanos no nodokļiem ir tiešām sērga valstīm un budžetiem, jo pietrūkst naudas sociāliem pasākumiem, izglītībai, infrastruktūrai, citām lietām. Un mēs koncentrējamies uz trim prioritātēm. Pirmkārt, jāatbalsta nodokļu attīstību administrācijas attīstību šajā valstī, lai varētu iekas, šajās valstīs, lai varētu iekasēt nodokļus. Otrkārt ir jāpaplašina nodokļu bāzes, izmantojot BEPS un uh, Uh, citus jautājumus un konvenciju par dubultu nodokļu aplikšanu, un treškārt jāsasaista Eiropas Savienības sniegtā palīdzība ar labu pārvaldību nodokļu jomā. Tāpat mums ir jārāda piemērs Eiropas Savienība un būtu jāatsakās sadarboties ar partneriem, kuri um, atrodas nodokļu paradīzēs, un tādā veidā mēs varētu šo jomu sakārtot. Paldies! Tagad uzsākam debats, un vispirms uzstājas politisko grupu pārstāvi. Tagad uh, vārds Rubika kungam pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, vajadzēja pateikt pateikties sirsnīgi Šlains kundze par uh, labo sadarbību. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir parādīt, ka mēs jau gadiem strādājam pie jauniem attīstības uh, politikas standartiem, bet daudzas Uh, valdības mūs rosina arī domāt par to, kur tad ir migrācijas uh, saknes, uh, no kurienes rodas šī bēgļi un kur ir visu šo problēmu cēloņi un netiek arī uh, analizēts, kādēļ cilvēki ir tik nabadzīgi. Un uh, bezdarbs uh, Uh, tiek eksportēts uh, uz uh, Eiropu un nauda, ko migranti pie mums nopelna un daļai arī mūsu nodokļu nauda tiek nosūtīta atpakaļ uz šīm valstēm un uh, mums uh, saskaņa ar PTO noteikumiem būtu jāveicina visa veida tirzniecība, izņemot uh, ieroču tirzniecību. Ir jāatbalsta ģimenes uzņēmumi, izglītība. Uh, mums ir jāstiprina sadarbība, izglītība, enerģētikas attīstība, viss tas, kas mums var nākotnē palīdzēt. Paldies priekšsēdētāji! Nākamā runātājā Makāvens kundze pusotra minūte. Oh, yeah. you, Paldies, priekšētājs kundze. Paldies, komisāra kungs un ministra kungs par jūsu vārdiem šovakar. Ir svarīgi, lai nākam nedēļa Adisababā mums būtu vienošanās, un jūsu komentāri arī ir ļoti liederīgi, jo tie noteiks darba kārtību gan Ņujorkā, gan Parīzē. Ja nepanāksim vienošanos tur, tad būs arī grūtāk nākamajās konferencēs. Mēs jau ļoti skaidri paudām savu viedokli par ODA, bet es vēlētos uh, vairāk runāt par nodokļiem. SAO ir aprēķinājuši, ka ja palielinātu nodokļu ieņēmumus par vienu procentu jaunatīstības valstīs, tad būtu kaudējā dubultojums, tā kā nodokļu iekasēšana ir ļoti svarīga. Tādēļ ir arī nepieciešama konkrēta pasākuma, lai risinātu uh, problēmas ar nodokļiem, lai individu un uzņēmumi maksātu nodokļus, ir jāapkaro eh, tādas prakses kā nēsošu rēķinu apmaksāšana, klāviet bērnus, eh, uz, organizācija ir publicējuši šokējošus skaitļus. Aizsahārs eh, Āfrikā 15 miljārdi dolāru tiek zaudēti katru gadu. Tas nodrošinātu labu veselības aprūpu, ļautu Uh, bērnus pienācīgi pabarot, un tie, kas izvairās no nodokļu maksāšanas būtībā, mazina iespējas mums palīdzēt viņu bērniem. Ir problēmas ļoti daudz, mēs par tām esam dzirdējuši, ir nepieciešami nosacījumi attiecībā uz grāmatvedību, ir nepieciešami ziņojumi par valstīm, kas ir pieejami atklāti, lai mēs zinātu, ko viņi dara, un mēs varētu cīnīties pret tiem, kas neievēro noteikumus. Un es ceru, ka mēs to uzstāsim Adesa Babā un arī citās konferencēs. Paldies! Gerika kungs, vienu minūtu lūdzu. Danke, Frau Präsident! Paldies, priekšsēdētāji godātājs komisāri Mimica. Jau tika minēts, ka Eiropas Savienība ir lielākais attīstības finansētājs pasaulē, bet vai šie mērķi tiek sasniegti e, salīdzinot ar investīcijām. Nē, kā, kā e, delegācijā strādāju un esmu piedalījies tikšanās ar šie reģionu valstīm, esmu runājis ar mūsu partneriem, un viņi saka, ka tiek izvirzītas ne samērīgas prasības arī. Eh, protams, ir svarīgi cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Esmu šajās attīstības valstīs ticies ar uh, mazo vidēju uzņēmumu pārstāvjiem, un viņi ir sašutuši, viņi maksā nodokļus, bet lielie koncerni nemaksā. Tur tiek zaudēta tāda nauda, kas ir uh, salīdzināma ar Eiropas Savienības uh, budžeta 1,15 daļu. Un, uh, uh, uh, ir. Uh, jāveido šajās valstīs funkcionējošas valstu struktūras. Paldies. Besera Bastarečējā. Becera kundze, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Ministra kungs, komisāra kungs. 2012. gada septembrī Mario Dragē e CB eh, prezidents runāja par to, ka viņš darīs visu, kas ir nepieciešams, lai risinātu parādu krīzi. Un tas varbūt daudziem Vācijā nepatika. Gada sākumā Eiropas tiesa norādīja, ka Dragī kungam bija taisība. Uh, taisnība, un tas nodrošināja arī kvantīvās atvieglošanas pasākumus. Kādēļ par to runāju? Jo nākamnedēļ notiks Adis Abebas konference, un kā jau komisāra kungs teica, ir jāizmanto šī iespēja, lai mainītu attīstību, attīstības sadarbību un jāiesaista arī MVU, kas rada lielāko daļu darba vietu, un ja mēs domājam par valsts un privātās nozares partnerības pienesumu, par to, kā tiek labāk izmantoti resursi un ilgtermiņa finansējums. Tāpat ir jādomā par darba kārtību nākamajiem 15 gadiem, it īpaši 208. Eh, pantu Lisabonas līgumā, kur tiek runāts par sadarbību attīstībai, apskatīti mērķi, kādi ir Eiropas Savienībai, lai veicinātu uh, tiesiskumu, demokrātiju un cilvēku tiesību ievērošanu. Tādēļ ir jāatbalsta patreizējais process par juridiski saistošiem starptautiskiem noteikumiem. Tas nodrošinātu risinājumu cietušajiem gadījumos, kad ir acīm redzam, ka nacionālā jurisdikcija nespēja īstenot attiecīgās sankcijas. Mums nevajadzētu domāt par eh, jauniem risinājumiem katrā gadījumā, bet mēs nedrīkstam aizmirst par eh, progresu. Atvainojiet, eh, ar priekšādātājiem nepieciešams runāt lēnāk, citādāk nav iespējams visu sadzirdēt. Nākamā runātājs Sančes Kaldenti kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšādātājs kundze, komisāra kungs referents kundze. Es piekrītu Makaunas kundzei un citiem kolēģiem. Nodokļu iekasēšana ir ļoti būtiska. Tas, cik daudz jaunatīstības valsts saņem no naudas pārskaitījumiem un eh, tiešās eh, citu valstu palīdzības attīstībai. To visu viņi varētu iegūt arī iekasējot nodokļus iztrūkumu rada dažādas problēmas, to starp ārējā parāda un nomaksa. Mēs esam Eiropas gadā attīstībai, tādēļ jābūt konsekventiem. Ir jārunā par nodokļu jautājumu ne tikai Eiropā, bet starptautiskā līmenī. Kādēļ cilvēkiem reizēm tiek uzlikti tai nelikumīgi nodokļi, lai viņa valsts spētu samaksāt no, e, parādus. Ir jābūt konsekventiem, bet tam nepieciešama politiskā grība. Paldies! Sarčentīnī kundze lūdzu uz pusotru minūti. Voorzitter, een onderzoek op. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Šlainskundze ziņojumā minētie pētījumi at, uh, ir skatījušies arī uz nodokļu nosacījumiem Nīderlandē. Jauntīstības valstis zaudēsim no 120 līdz 150 miljoniem gadā. Bet jābūt pilnīgi skaidriem par atbalstu attīstībai. Katrs centrs, ko mēs nosūtam uz Āfriku, uh, tas eh, saistās ar eh, naudu, kas netiek iegūta eh, no nodokļiem. Mēs jau esam runājuši par kriminālu iegūtu līdzekļu legalizāciju, par to, ka ir izveidots publisks reģistrs, lai būtu skaidrs, kas ir uzņēmumu patiesī īpašnieki. Tādējādi būtu iespējams uh, saskatīt eh, tos uzņēmumus, kas izvairās no nodokļu maksāšanas vai tos vienkārši nemaksā. Mēs par to daudz runāsim Adis Abebā. Multinacionālie uzņēmumi cenšas vienmēr atrast vietas, kur maksāt vismazākos nodokļus, un pirms nebūsim atrisinājuši šo problēmu, mēs nekādīgi nespēsim uh, veidot izglītības sistēmas un darba vietas Āfrikā līmenī, kā mēs vēlamies. Tādēļ ir nepieciešami nodokļu nosacījumi, lai cīnītos ar šo fenomenu. Paldies! Korāo kundze uz vienu minūtu lūdzu. Kungs. Paldies, priekšādātāji. Iesākumā vēlos teikt paldies Šlaim kundzei par šo lielisko ziņojumu Tas, ko teica Makaunis kundze, arī bija tiesa. Kad mēs runājam par tik milzīgām summām, kas tiek zaudētas miljārdiem, ir nepieciešama laba sistēma, lai cīnītos ar izvairīšanos nodokļu maksāšanas un to nemaksāšanu. Ir jāpārvar šīs plaisas. Uh, Mēs domājam par to, kā rast ekonomiskos instrumentus, lai veicinātu attīstību. Ja būtu pietiekami spēcīga cīņa pret tiem, kas nemaksā nodokļus, tad tā būtu jau ļoti liels, tas būtu liels solis uz priekšu. Piemēram, tehniskā palīdzība valstīm un starp valdību sistēmu. Uh, Kā jau referenti minēja, es ceru, ka balsojums attīstības komitejā, kurš bija vienbalsīgs, tiks atspoguļots arī plenārsesijas balsojumā. Paldies, Štīra kungs, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšētājs kundze. Pēc nedēļas notiks nākamā ANO startautiskā konference par attīstībai paredzēto finansējumu Adisabebā, pēc tam būs samits uh, Ņujorkā eh, un konferences Parīzē, un tādēļ mēs esam atkārtojuši to vēstījumu, ko eh, minējām arī aprīlī, kad pieņēmām rezolūciju, ko, ko bija ieteicis Ferērkungs. Eiropas Savienībai ir joprojām jānodrošina atbalsts palīdzībai, bet jāpanāk arī, lai citas augsti attīstītas un attīstības valsts uzņemto savu atbildību finansējot attīstību, jo Eiropas Savienība ir vienīgā, kas ir apņēmusies atvēlēt 0,7% no IKP, lai nodrošinātu finansējumu attīstībai. Mums ir jāsāk uh, ieguldīt uh, produktīvās jomās, kas uh, veicinās attīstību eh, gan privātajā, gan publiskajā nozarē. Resursu apguvē ļoti svarīgi jaunatīstības valstīs, lai nodokļu administrācija būtu efektīvāka. Un tādēļ Šlains kundz ziņojums ir nācis īstajā laikā, jo tur tiek skatīt jautājumi par eh, izvairīšanos nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu jaunatīstības valstīs jaunajā stratēģijā ir jākoncentrējas uz eh, institūciju spēju iekasēt nodokļus, bet tā, to nepietiks, lai apkarotu nabadzību, ir nepieciešams jaunas programmas un veiksmīga konference Adis Ababā. Silferēra kungs, lūdzu. Priešādātājs kundze. Adis Ababā par eh, attīstībai paredzēto finansējumu tiks runāts, un uz spēles ir ļoti daudz. Tiek runāts par to, lai, ap, lai tiktu apgūt pietiekami liela resursi, lai nodrošinātu globālo darbu kārtību attīstībai no 15 līdz 30 gadam, lai to panāktu, ir jāiegūst ļoti ambicioza vienošanās Adisabibā. Mūsu nostāja jau ir visnotaļ skaidra ir mērķis 0,7% no IKP atvēlēt uh, finansējumam attīstībai. Un arī runājot par laika grafiku, mēs visi zinām, ka padomas nostāja nebija tik ambicioza, kā mēs to vēlējāmies. Domājot par Adis Abebu, ir arī citas bažas, citi partneri un donori Daži no viņiem ir vēl negribīgāki sniegt konkrētu atbalstu attīstībai. Tādēļ mums ir jābūt stingrākiem savā uh, prasībā, lai šīs valsts uzņemto savu atbildību. Un tas saistās ar konkrētiem finansiāliem solījumiem. Un tieši tādēļ arī ir jāpanāk, lai šajā konferencē tiktu runāts par atbalstu, par atbildību, par sadarbību nodokļu jautājumos Mēs katrā ziņā atbalstīsim Šlainas kundzes ziņojumu šajā jomā. Paldies, Hautovs kundzei lūdzu. E, yhä useammat, varsinkin... Paldies, priekšsēdētājs kundze arvien vairāk vismazāk attīstīto valstu ir teikušas, ka tās vēlas atbrīvoties no atkarības no citu valstu sniegtās finansiālas palīdzības. Tas ir piemērs, ko mēs esam redzējuši, piemēram, Zambijā, Tur šīs atbalsts ir tikai 2,5% no IKP, bet uh, ir nepieciešams atbalsts, lai jauntītības valstis spētu apgūt uh, savus resursus. Mēs varam palīdzēt šīm valstīm uzlabot uh, nodokļu iekasēšanas sistēmas, un es ceru, ka Adis Abebā mēs izveidosim konkrētu programmu par to, kā mēs to varētu izdarīt soli pa solim. Un es vēlos teikt, ka Tagad, kad Luksemburga ir uh, prezidējošā valsts padomē, viņiem ir jāpilda savi solījumi. Jūs jau esat uh, spošs piemērs citām dalību valstīm attiecībā uz palīdzību, kas tiek sniegta attīstībai, un es ceru, ka tas pamudinās arī citas valstis pildīt savus solījumus. Ziemē valstīs ir ļoti nepretim nākošs noskaņojums. Somija arī samazina finansējumu attīstībai par vairāk kā 40%, un arī Dānijā kaut kas līdzīgs tiek plānīts. Gila kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šis uh, ziņojums man šķiet iet nepareizā virzienā, mēģinot uh, atrisināt uh, simptomus, nevis reālo problēmu, kas ir korupcija. Uh, ļoti spilgts piemērs ir Nigērija. Šeit uh, lielie uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto uh, šo tirgu un uh, neievēro nekādas ētikas normas. Tiek apgalvots, ka atklātība ir galvenais uh, priekšnosējums, lai sauktu pie atbildības nodokļu nemaksātājs, bet vai tā tiešām ir? Uh, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību. Šādi apgalvojumi ir tālējoši, bet neproduktīvi. Pirmkārt, ir jācīnās pret uh, korupciju attīstības valstīs. Ja vēlaties pieņemt uh, Uh, ļoti stingrus likumus, nevis pret pašu ļaunumu, bet tikai pret kaut kādām blakus parādībām. Paldies, tagad vārds Ventas kungam. 1 minūte 30. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gads ir būtisks gads, lai nodrošinātu attīstības palīdzības finansējumu. Tūlīt notiks konference at Disabebā un pēc tam septembrī ir jādefinē mērķi, kas stāsies pēc, spēkā pēc 2015. gada attīstības mērķiem. Ar vien vairāk pieaug vajadzība šajās attīstības valstīs, bet, diemžēl, ekonomikas situācijas dēļ dalī donoru valstīs attīstības palīdzības apjoms samazinās Eh, ir jādomā par novatoriskiem risinājumiem, kā nodrošināt mm, attīstības mērķu izpildi pēc 2015. gada. Junit Eida liecina par to, cik eh, pozitīvs šāds modelis ir. Pēdējo deviņu gadu laikā Junit Eida uh, eh, uh, ir spējis finansēt 90% palīdzības eh, bērnu ārstēšanai un eh, malārijas un tuberkulozes apkarošanai. Tādēļ ir jādomā par jauniem veidiem vai nu, eh, arī nodokļu noteikšana un nodevu noteikšana arī var palīdzēt šajā jomā. Paldies, tagad vārds Noizer kungam. Priekšsēdētāji komisāri Mimica un uh, padomes uh, prezidentūra, ko Zviedrija, Dānija, apvienotā karalistē, kas ir kopīgs. Šie, uh, šīs valstis ir izpildījušas saistības novirzīt 0,7% attīstības palīdzībai. Un jāsaka, ka ne visas uh, prezidentūras līdz šim ir izrādījuši tik lielu interesi par attīstības politiku. Mēs uzskatu, ka uh, izšķirošie spēlētāji šeit ir dalība uh, valstis. Uh, Vācija ir nopietni apņēmusies uh, pildīt šo politiku, bet finansējums ir pieaudzis no 0,36 līdz 0,4 procentiem. Tagad uh, padomes prezidentūrai uh, Eiropas attīstības gada laikā jāizmanto ir uh, iespēja, jārāda pozitīvs piemērs un jāvēršas pie dalība valstīm, lai tās um, pildītu šos mērķus un lai mēs uh, būtu ticamāki uh, Parīzes konferencē, uh, jo pretējā gadījumā mēs arī 50 gados nesasniegsim izvirzīto mērķi. Paldies, Eller kungam vārds. Paldies, komisāra kungs, padoms priekšsēdētāji. Pēc dažām dienām Adis Abebā tiks spērts liels solis uz priekšu attīstības politikā, proti vienošanās par mērķu izpildes finansējumu. Uh, attīstītām valstīm ir jāuzņemas saistības, bet arī uh, jaunatīstības valstīm pašām jāizmanto savi līdzekļi, lai cīnītos pret nabadzību, lai nodrošinātu drošu pārtikušu dzīvi saviem līdzpilsoņiem un arī pašiem jācenšas uh, iekasēt nodokļi un nodevu šajās valstīs, kas ir bagātas. Tajās ir daudz resursu, daudz uh, Uh, jaunu cilvēku un ir liels attīstības potenciāls. Tikai šo valstu nauda nedrīkst ieplūst atsevišķu bagātnieku un ārvalstu uzņēmumu kabatās. Ir nepieciešama atklātība, taisnīgums nacionālā starptautiskā nodokļu sistēmā, jo Uh, ir jāattīsta šajās uh, valstīs uh, valsts ieņēmumu avot, lai varētu ras, risināt uh, sociālās problēmas. Ir nepieciešams attīstīt starptautisko sadarbību nodokļu jomā. Un uh, šādi, šādas vienošanās pēc tam ir noteikti arī jāīsteno praksē. Paldies! Tagad vārds līdzkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Un vienu nu, nedēļu pirms Adizabebas konferences nav vēl panākt nekāda vienošanās starp šīm dalību valstīm. Sociāli demokrāti aicina visus dalībniekus pārdomāt savu nostāju un piedāvāt labākus risinājumus šai konferencē. Ir jānovirz 0,7% no IKP attīstības palīdzībai. Citādi mēs nesasniegsim 2030. gada mērķus. Eiropas Savienībai šai finansējumā ir izšķiroša loma. Uh, gaidāmajā konferencē Adisabebā mums ir jādara, lai šī konference kļūtu par pavērsienu punktu attīstības politika Eiropas komisijai un padomas prezidentūrai. Es vēlu panākumu šai darbā. Paldies, kolēģi. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs Pospišilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar interesi klausējos šajās debatēs, un man ir viens konkrēts ierosinājums. Es uzskatu, ka mums būtu jāpiedāvā attīstības valstīm nodokļu iekasēšanas programmas jāsniedz ne tikai palīdzība, finanses palīdzība, bet arī jādalās pieredzē par to, kā iekasēt nodokļus, jo mums šādas programmas darbojas Eiropas Savienībā un mēs varētu arī palīdzēt kandidātu valstīm, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tā mēs uh, bieži vien sniedzam ieteikums par to, kā jādarbojas valsts aparātam. Un es domāju, ka arī šīm valstīm mēs varētu palīdzēt cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Un vēl viens komentārs. Nodokļu nemaksāšana nenozīmē cīņu pret zemiem nodokļiem, jo valstīm ir jāparedz tiesības noteikt zemu nodokļu līmeni. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribu teikt, ka esam piedzīvojuši, ka pārmērīgs valsts parādu līmenis ir uh, ne tikai jaunatīstības valstu problēma. Uh, šāda, uh, šāds parādu sloks plus populisms noved arī Eiropas, atsevišķi Eiropas valstis uz bezdibeņa malas. Un, ja pietrūkst uh, um, apņēmības īstenot uh, reformas, uh, tad neko nevar panākt. Nevar vienkārši norakstīt parādus, ir jāpieprasa, kā pre, uh, ir jāpieprasa veikt arī dziļas reformas, jo pretējā gadījumā nekas netiks panākts un ir jāuzņemas atbildība gan kreditoriem, gan parādniekiem. Neviens nedrīkst atradīties no savas atbildības. Paldies! Tagad vārds Marijas kungam. Priekšsēdētājs kundze. Nodokļu nemaksāšana ir milzīgs izaicinājums jaunatīstības valstīm attiecība starp nodokļiem un IKP ir sevišķi neliela - 10 vai 20 procenti un līdz ar to šīs uh, valstis arī nespēja iekrastīt, iekasēt nodokļus no transnacionāliem uzņēmiem, kas gūst mūl, milzu pēļņu šajās valstīs, un šos zaudētos līdzekļus varētu izmantot sociālai attīstībai šajās valstīs. Tādēļ e, nodokļi ir jāmaksā valstī, kur ir gūta pēļņa. Šīs uh, valstis ir arī milzīgā parādu uh, jūgā nonākušas, tādēļ, ka tām nav uh, uh, ienākumu un tādēļ jāpild 2014. gada lēmums par šo valstu parādu atnulēšanu. Děkuji, <clears throat> paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem si s, s zájmem... Paldies, nākamais runātājs. Eh, Polčakungs. Eh, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs runāja par saskaņotām saistībām, pasākumiem par uh, attīstībai novirzītiem 0,7% no IKP, bet ne visas valstis uh, izpilda šos mērķus. Tomēr mēs nedrīkstam atstāt novērtā cilvēku tiesību jautājumus jo bieži vien šajās debatēs mēs runājam par cilvēku tiesībām, bet šīs valstis uh, bieži vien pārkāp cilvēku tiesības un vēl rupjā veidā, un tādēļ mums attīstības palīdzība būtu jāsasaista ar vispārējo principu un cilvēku tiesību ievērošanu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs, es vēlos jūs uzteikt par jūsu vērienīgo plānu. Jūs teicāt, ka vēlaties doties uz konferenci ar vērienīgiem priekšlikumiem un saskaņotu programmu. Nav šaubu, ka Eiropas Savienībā jāspēlē vadošā loma, sniedzot palīdzību attīstības valstīm bet mēs jau visi apzināmies, ka tas nav īstais veids, kā pārvarēt nabadzību. Tam ir nepieciešami jauni novatoriski risinājumi. Eiropai ir jākļūst par globālu līderi. Mums visiem spēkiem, Eiropas Savienībai un mūsu partneriem ir jāstrādā, lai uh, veiksmīgi īstenot šo projektu. No otras puses, Šlainas kundze norāda, ka ir jāvēršas pret nodokļu nemaksāšanu, pret nodokļu paradīzēm, lai palīdzētu šīm valstīm attīstīties. Paldies! Tagad vārds komisāram Mimicam. Paldies priekšsēdētāji godātie! deputāti, pateicos par to, ka izrādāt lielu interesi par attīstības darba kārtības finansēšanu, gatavojoties Adisabēbas konferencē. Paldies par jūsu ierosinājumiem. Es arī uzskatu, ka mums ir uh, jāizvirza vērienīgi mērķi attiecībā uz attīstības palīdzību, tāpat ir jādomā par palīdzības efektivitāti. Uh, Tāpat interesanti ir jautājumi, kas iet tālāk nekā attīstības politika un ko mēs varam darīt pēc 2015. gada. Mums tiešām ir jāvēlas īstenot tālējoši mērķi. Eiropas Savienība jau ir ieviesusi sistēmu, lai izvērtētu sasniegto progresu. Un vēl pagājuši mēnesi mēs esam publicējuši ziņojumu par šiem jautājumiem. Tomēr jādomā par to, kā strādāt efektīvāk Uh, programmā pēc 2015. gada. Tāpat mums ir jādomā par to, ko Eiropas Savienība darīs, lai atbalstītu attīstības uh, palīdzības uh, finansējumu īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tāpat jādomā par to, kā pārskatīt Eiropas Savienības politiku, lai atbalstītu jauno darba uh, kārtību. Šie jautājumi tagad ir eh, vēl eh, būtiskāki nekā tas ir bijis līdz šim. Mums ir eh, jāīsteno konkrēti pasākumi, lai īstenotu darba kārtību laika posmām pēc 2015. gada. Mums ir jāatbalsta vietējo resursu mobilizācija attīstības valstīs cīņa pret nodokļu nemaksāšanu. Uh, mēs uh, rūpīgi apsvērsim parlamentu ziņojumā iekļautos priekšlikumus, un mēs augstu vērtējam to, ka jūs aktīvi pie, iesaistāties šajā procesā. Liels paldies! Tagad vārds ministram Šmitam. Madame. Uh, paldies, priekšsādātāji. Es uh, sākumā vēlētos pateikties uh, referentai par šo ziņojumu, kas mums ļāva tiešām noturēt labas debatas. Uh, kas ir eh, būtisks ieguldījums sagatavošanos darbiem Ādisas un Ņujorkas eh, sanāksmēm. Un es vēlētos arī uzsvērt eh, to, ko uzsver arī komisāra kungs par to, cik svarīgi ir cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ka risinājumiem ir jābūt starptautiskiem šajā jomā. Un tad, kā jūsu teiktais to labi arī parādīja un apstiprināja, to, ka Eiropas Savienības un tās dalību valstu nostāja ir skaidra tieši vērtējot no, obje, no mērķu e, viedokļa. Adisababai nevajadzētu būt konferencei, kas tikai runā par publisko atbalstu attīstībai, bet e, te ir nepieciešamība īstenot e, integrētu pieju visiem īstenotajiem mehānismiem, vai finansiāliem, vai citiem. Ir acīm redzam tas, ka attīstības finansējumam ir jābūt svarīgam avotam, jo īpaši mazāk attīstītām valstīm un trauslām valstīm ar nosacījumu, tas arī izskanēja, ka mm, šī palīdzība ir efektīva un atbilstīgi izmantot. Es domāju, ka darbības lauks ir jāpaplašina un ir jāpadomā par to, kas ir ticis teikts par attīstības veidošanu. Izglītība acīm redzami ir attīstības politikas pīlārs un darba vietu veidošana, arī uzņēmumi, taisa, jo īpaši domāju par sociālo sektoru, par sociālajiem uzņēmumiem un vēl bez eh, valsts eh, ja publiskās eh, atbal, attīstības atbalsta ir jā, mm, jāatbalsta arī alternatīvie finansējumi, kā mikrofinansējums, un to visu paturot prātā mm, prezidentūra, mm, ņemot vērā šos rezultātus, pilnībā apņemās panākt to, lai šīs starptautiskās sarunas vainotos panākumiem un ka patiešām mēs esam spējīgi veidot eh, reālu starptautisku partnerību. Paldies! Paldies, ministra kungs! Un tagad, mm, noslēdzot debatas, dod vārdu Šlēns kundzei referentei. Liels paldies! Es vēlējos pateikties komisāra kungam par to, ka viņš bija ļoti atsaucīgs šo mm, darba mēnešu laikā. Viņš bija gatavs diskutēt par šo uh, ziņojumu un arī ņemt vērā mūsu priekšlikumus. Es tiešām vēlējos to teikt, un viņš arī ļoti labi to zina, ka mums bija ļoti plaša viedokļa apmaiņa šajā jomā. Mēs zinām, ka reāls starpvaldību eh, struktūras izveida eh, ļaus pilnībā nodrošināt attīstības valstu pārstāvniecību. Un šobrīd ANO nodokļu komitejā ir tikai 25 locekļi, un būtu svarīgi teikt, ka tie, kas uh, tajā darbojas, var e, paust savas valdības mm, viedokli. Un e, reizēm forma atspoguļo arī saturu. Un es vēlos teikt, ka rītdienas e, balsojums ļaus atbloķēt šo ļoti svarīgo tematu arī Adisababā. Es pateicos jums, pateicos arī Makevanas kundzei, kur atgādināja to, ka valstu ziņošana ir ļoti svarīgs elements, ja vēlamies e, cīnīties pret e, nodokļu krāpniecību. Tas ļoti svarīgs elements un ceru, ka rītdien visas grupas varēs to atbalstīt, kā tas tika darīts arī komitejā. Uh, un kas ļautu sūtīt spēcīgu signālu. Es pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, un vēlējos arī atgādināt, ka daudzas lietas gan netika minētas, bet ar tām varat iepazīties pašā tekstā. Un kā jau mēs minējām, ir jāuzlabo nacionālo resursu izmantošana, jāstiprina pārvaldība, cauradzamība atbildība pret pilsoņiem un, protams, arī cīņa pret korupciju, kas vairāk kārtīgi tekstā ir minēta. Tāpat ir ja ilgtermiņā jānodrošina lielāka neatkarība no šīm uh, atbalsta formām. Lielas paldies! Es ceru, ka rītdien varēsim gūt ļoti lielu vairākumu šim balsojumam. Lielas paldies! Debates ir noslēgtas. Balsojums būs rītdien. Man vēl ir jānāk klajā ar paziņojumu. Tas ir par Remo Sernaģoto kungu. Viņš pameta ETP grupu un pievienojas EKR grupai. Un tas stājas spēkā šodien